sirdsapziņas izteikto. Protams, mēs uzmanīgi sekojam līdz tam, kas e, notiek Irākā un valsts pārēja no nestabils uz e, tādu, kas e, iestājas par cilvēktiesībām un labklājību, ir gara. Vēlējos izmantot iespēju pateikt, ka mēs izmantosim visas mūsu rīcībā esošās sviras, lai palīdzētu Irākas iedzīvotājiem un lai cīnītos pret tiem izaicinājumiem, kas šajā reģionā ir. Tuvākajos mēnešos ir paredzēts Eiropas Savienības Irākas partnerības nolīgumā ierakstītais dialogs. Un šajās debatēs, es esmu pilnīgi pārliecināta, mēs runāsim par šiem jautājumiem. Tāpēc es vēlētos eh, pateikties jums par izrādīto atbalstu un par to, ka esat iekļāvuši šo jautājumu darba kārtībā. Paldies! Paldies, eh, ministres kundze! Mm, eh, Tupurainens kundze, paldies! Noslēdzam šo diskusiju. Nākamais darba kārtības punkts - no augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi pirms sākam debats atgādināšu, ka, lai varētu uzstāties brīvajā mikrofonā, to var izdarīt piesakoties elektroniski vai saskaņā ar veco sistēmu. Ja vēlties pieteikties brīvajā mikrofonā, lūdzu, nekavējieties to darīt, negaidot debašu beigas. Došu vārdu atkārtoti Tupurainens kundzei padomas vārdām. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Ja atļausit, tad es vēlētos norādīt, ka runājot par veselību, tik vēlā stundā ir sava, savā ziņā pretrunīgi. Esmu šajā plenārsēdē kopš deviņiem no rīta. Būtu pienācis laiks atpūsties šajā brīdī, ja mēs vēlamies parūpēties par savu veselību. Tomēr ar prieku ar jums apspriedīšu nesenu augsta līmeņa notikumu, kas notika 31. septembrī no ģenerālajā asamblējā par vispārējo veselības aprūpi. Virzīties pretī veselākai pasaulē, Tur pulcējās valstu un valdību vadītāji, veselības eksperti, politikas veidotāji, līderi, lai iestātos par labāku veselību visiem. Vispārēja veselības aprūpe nozīmētu to, ka visi arī visneaizsargātākās grupas, vai pat viss, jo īpaši visneaizsargātākās grupas, tām ir jānodrošina piekļuve veselības aprūpei bez kādām finanšu grūtībām. Un ir jāveicina investīcijas veselības jomā, pātrinot progresu vispārējās veselības aprūpas nodrošināšanai, to starp piekļuvēja pamata uh, veselības aprūpei, lai būtu um, attiecīgi darba spēks, piekļuve drošai, kvalitatīvai medicīnai un vakcīnām visiem. Šis uh, ambiciozais mērķis uh, tika īstenots uh, politiskās deklarācijas formā par vispārējo veselības aprūpu, ko apstiprināja valstu vadītāji ANO. Un tas ir ļoti ievērojams gadījums, jo tā bija mūsu pēdējā iespēja pirms 2023. gada, kas ir starposma brīdis, lai novērtētu, kā notiek virzība pret ilgstermiņu mērķiem 2030. gadā. Tādējādi veselības mērķi arī ir viens no Plašāku mērķu kopumu deklarāciju papildina konkrēts globāls rīcības plāns veselībai un veselīgākai dzīvei, un tas sakos kā projekts labāk, labākā um, risinājumam attiecībā no valdībām. Mēs visi, protams, apzināmies to, ka ir joprojām saglabājušies lielā jautājuma attiecībā uz nepieciešamo finansējumu, kas vajadzīgs līdz 2030. gadam, lai izpildītu mūsu ambiciozās saistības. Uh, Un tas būs jānodrošina mm, kopā ar vietējo finansējumu, atkarībā no valstu konteksta un arī starptautiskā atbalsta finanšu mehānismiem. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Bet, protams, tas nebūs vienkārši, bet mūsu uzticamība būs uz spēles, ja mums tas neizdosies. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es vēlētos uzsvērt to vadošo lomu, kāda Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāspēlē attiecībā uz universālo veselības aprūpu multilaterālajā kontekstā, kas mums ir tik svarīgs, bet ko mums nevajadzētu uztvert par pašsaprotamu. 2020. gads būs pārbaudas gads šajā ziņā. Būs 25. gadskārte kopš 1994. gada Kairas starptautiskajiem līgumiem par attīstību un arī 1995. gada novecošanās platforma e, ANO un dalību valstīm būs jāpozicionējas pirmajās rindās, lai runātu par progresu, kas sasniegts iepriekšējos gados un parūpētos par to, ka nenotiek apšanās atpakaļ. Šāda Eiropas Savienības līderība atkal tiek parādīta attiecībā uz veselības aprūpi, un es vēlētos komentēt ministru Gāku no Nīderlandes. Uh, kur mm, bija arī atbalstītas 58 valstis attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām. Tā ir daļa no 2030. gada programmas un viens no stūrakmeņiem vispārējās veselības aprūpē. Ir jāinvestē eh, seksuālā un reproduktīvajā mm, veselībā un tiesībā mm, lai eh, nodrošinātu to, ka vispārējās veselības aprūpe tiešām kļūst vispārīga un tā, lai mēs uh, izpildīt 2030. gada programmu, un mēs nevienu neaizmirst. Uzsvēršu to, ka prezidentūra netaupīs pūliņus, lai veicinātu universālu piekļuvi veselības aprūpē visiem cilvēkiem, jo īpaši visneaizsargātākajām grupām, kad tas ir nepieciešams atbilstīgi labklājības ekonomikai, ko ievies mūsu Somijas prezidentūra. Paldies priekšstādātāji, paldies par uzmanību! Paldies, ministres kundze. Nu, tagad vārds Mimicas kungam komisijas vārdām. Paldies priekšsādātāji, deputāti 23. septembrī valstu un valdību vadītāji, kā arī veselības ministri tikās ANO ģenerālajā asamblējā pirmo reizi augsta līmeņa sanāksmē par vispārējo veselības aprūpi. Viņi mm, pieņēma deklarāciju par vispārējo veselības aprūpi, kas vērst uz to, lai veidota ves pasauli, kurā ir labāka veselība. Tika sveikts šāds eh, vēsturisks moments, kur valstis atzina, ka vispārējā veselības aprūpe eh, nozīmē visiem piekļuvi preventīvai, ārstējošai, rehabilitācijai aktīvajai un paliatīvajai veselības aprūpei, kā arī piekļuvi efektīvām zālēm un vakcīnām. ANO dalībvalstis apņēmās investēt eh, primārajā veselības aprūpē, lai nodrošinātu finansiāli uh, izdevīgu veselības aprūpi, lai aizsargātu bērnus un sievietes un pastiprinātu arī darbinieku veselību un pastiprinātu uh, valdību spējas rīkoties veselības jomā. Diemžēl deklarācijā mm, parādījās arī šķēšanās starp ANO dalību valstīm attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām. D. Nīderlanda sniedza paziņojumu 58 valstu vārdā, stingri aizstāvot vispārējās veselības aprūpi eh, tieši attiecībā uz seksuālo reproduktīvo eh, veselību. Un bija arī valstis, kas eh, nevēlējās to atbalstīt. Komisārs Andrakaitis runāja Eiropas Savienības valstī, un viņš uzsvēra Eiropas Savienības apņemšanos ilgspējīgas attīstības mērķu labā, un tajā, ka ir jāaizsargā un jāaizstāv katra tiesības saņemt visaugstākā standarta fizisko un mentālās veselības nodrošināšanu. Veselība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu stabilas un labklājības sabiedrības ekonomisko labklājību un drošību, lai risinātu veselības tematus visaptvaroši, izm, vēl papildus uh, tam procesam, kurā tiek izmantots Eiropas sociālo tiesību pīlārs, veselības dimensija ir jāiekļauj visās politikās. Pārsniedzot veselības nozares robežas, tikai uh, strādājot paralēli ar um, dzimumu līdztiesību, sanitāro nodrošinājumu, cieņpilnu darbu, sociālo aizsardzību, vidi un uh, drošību. Tikai tā mēs varam nonākt pie taustāmiem rezultātiem, kurus sagaidām. Tādējādi Eiropas Savienībai ir jāsaglabā apņemšanās veicināt, aizsargāt un pildīt visas cilvēktiesības, tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības un jāturpina pilna un efektīva īstenošana Pekinas platformai rīcībai, kā par to vienojās jaunajā konsensā par attīstību. Gadāmais Nairobi samits eh, novembrī arī svinēs un pastiprinās apņemšanos, eh, kas veikta rīcības eh, programmā starptautiskajā konferencē par populāciju un attīstību, kas pieņem pirms 25 gadiem. Esmu gandarīts, ka Eiropas parlamenta deklarācija arī piedalīsies šajā augsta līmeņa sanāksmē. Eiropas eh, Savienībā ir pietiekami labi rezultāti. No 2013. līdz 2017. gadam Eiropas Savienība ieguldīja vairāk kā 19 mm, miljārdu, lai nodrošinātu apmācītu pro Eh, personālu. Vairāk kā 13 miljonu cilvēku eh, tika nodrošināta imunitāte. Tāpat arī vairākas sievietes atbalstītas eh, izmantot kontracepciju. Tāpat tika glābtas dzīvības HIV jomā 600 tūkstoši mm, arī um, tīkli izplatīti, lai novērstu malārijas izplatīšanos. Mēs arī atbalstam Pasaules veselības organizāciju. Pavisam nesen Eiropas Savienība parakstīja vienošanos ar PVO par 102 miljonu eiro partnerības programmu, kur tiek prioritizēta veselības uh, sistēma, kas pastiprina vispārējo veselības aprūpi. Kā globālais līderis Eiropas Savienība turpinās atbalstīt partnervalstis un to centienos veidot spēcīgu, kvalitatīvu un noturīgu veselības aprūpas sistēmu, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi medicīnas pakalpojumiem un vispārējai veselības aprūpēm. Un tā mēs centīsimies sasniegt savu ambiciozo mērķi attiecībā uz vispārēju veselības aprūpi visiem 2030. gadā. Lielas paldies! Hvala, grazie mille, komisār! Lielas paldies, komisāra kungs! Un tagad uzstāsies deputātu politisko grupu vārdā, EPP grupas vārdā. Vārds Mancerats kundzei. Paldies, paldies priekšsādātāji. Mēs lielā mērā esam pavirzījušies uz priekšu lai cīnītos pret galvenajiem eh, nāvis un slimības cēloņiem. Eh, dzīvības ilgums ir būtiski palielinājies, eh, bērnu māšu un māšu mirstība ir samazinājusies, mēs esam uzlabojuši arī situāciju HIV jomā un arī malārijas saslimstības gadījumus pusi samazinājušies, bet progress pasaulē nav bijis vienlīdzīgs, jo projām ir plājasa 31 gada Mm, lielumā starp uh, tām valstīm, kur ir vislielākais dzīves ilgums un visma, viszemākais. Tāpat nav piekļuvis uh, veselības pakalpojumiem, uh, ir arī pāragras nāves, mm, tād nelipīgām slimībām un katra trešā sieviete ir fizisku vai emocionālu vardarbību cietusi savā dzīvē. Tā tad vispārīgā veselības aprūpe mums sniedz labākas uh, iespējas ilgāk izdzīvot, bet arī labāku sociālo un ekonomisko izaugsmi visiem. Un viens no lieliem panākumu eh, piemēriem ir Eiropa, kur mums ir vislabākās valsts sistēmas, kur mēs investējam prevencijā un jauno sākumu, un tāpat investējam arī vismodernākajā aprūpē, apmācam vislabākos ārstus, un mums ir kvalitāte un vispārēji piekļuve aprūpei. Un tāpēc šī politiskā deklarācija, kur principā e, mēģinam izpildēt trešo ilgspējīgas attīstības mērķi, Eiropā mums ir divi lieli instrumenti, kas ir mūsu cietoksnis, lai varētu izpildīt mērķus. Pirmais instruments, kas mūsu rīcībā ir mūsu Eiropas veselības aprūpas modelis, un otrkārt mūsu starptautiskās sadarbības modelis. Tāpēc lūdzu Somijas prezidentūrai un komisijai, lai vairāk veicinātu sasaisti starp dažādiem sektoriem un publiskajiem eh, sektoriem, arī starp dažādām valstīm, lai būtu labāka pētniecība un piekļuve ārstniecībai. Eiropā mēs esam līderi starptautiskajā sadarbībā, vairāk kā 72 mil, eiro tiek veltīti sadarbībai, to starp medicīnā mēs prioritizējam starptautiskās sadarbības programmas arī veselības jomā, lai eh, veicinātu prevenciju un jau no sā, paša sākuma. Un mūsu sadarbības programma galvenokārt vērstas uz to, lai samazinātu māšu un bērnu eh, mirstības eh, skaitu, arī nelipīgo slimību samazināšanu Un tad nu, ar šiem lielajiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā un arī mūsu līderību, tad 2030. gadā vajadzētu nonākt pie vispārīgas veselības aprūpes visās uh, pasaules malās. Per... Eh, Paldies, mums ir radušās tehniskas tāpas problēmas. Kronovicis nedarbojās pienācīgi. Tātad varbūt uh, jums bija grūti saprast, cik daudz laika jums vēl bija, lai pabeigtu savu uzstāšanos. Un tagad vārds. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, kolēģis vēlēs uzdot uh, zilās kartītes jautājumu, bet mēs esam vienojušies, ka laikā, kad uzstājas deputātu politisko grupu vārdā, nav iespējams uzdot šādu jautājumu. Un tagad vārds S&T grupas vārdā Fricāns kundzei. Tak, het. Paldies, prieksēdētāja kungs, un labvakar, labvakar visiem! Mēs, sociāldemokrāta politiskais spēks, mēs atbalstam apvienoto nāciju eh, politisko deklarāciju. Mēs eh, vēlamies izveidot eh, vispārēju veselības aprūpi ikvienam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai stiprinātu visu cilvēku veselību pasaulē. Protams, ka veselības aprūpas pieejamība ir viens no pamat tiesībām. Ikvienam ir nepieciešam, ikvienam ir jābūt pieejamam veselības aprūpas pakalpojumam neatkarīgi no tā, kur cilvēks dzīvo, jauns, <clears throat> jauns vecs, neatkarīgi no viņa dzimuma, piedarības, politi, piedarības eh, kādai sociālajai klasei. Diemžēl vairākumam pasaules iedzīvotāji nav pieejama kvalitatīva veselības aprūpa, un tas attiecas arī uz seksuālo un reproduktīvo veselību. Visbiežāk tieši sievietes cieši, un tas nav akceptējams. Eiropas Savienība un tās darība dalība valstis eh, ir uzņēmušās, atbaldes, uzņēmušās atbildību iestāties par tiesībām uz abortu tik vienai sievietē pasaulē. Protams, ka ik, mums jau ir skaidrs, ka katrs un ik viens nolem pats pār savu ķermeni. Uh, Mēs, sociāldemokrāti, vienmēr iestāsimies par vienlīdzību pasaulē un iestāsimies vienmēr par to, lai visiem būtu pieejama veselības aprūpe. Paldies! Tak, grazie mille, kolēga! Lielas paldies, kolēģi, un tagad Reņū grupas vārdā. Vārds e, Trijē Lenoārs kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Ano, uh, eh, Ģenerālās asamblējas deklarācija par vispārējo veselības aprūpi atzīst eh, to, eh, kādu ietekmi uz veselību atstāja eh, klimata pārmaiņas. Gaisa piesārņojums rada milzīgu skaitu mirušo ik gadu. Tas, ka toksiskas vielas ir piesārņojušas ūdeni un pārtiku, var radīt dažādas reproduktīvas dabas problēmas. Infekcijas izplatās, tās izplata arī um, insekti, un Eiropā ir konstatēti zikas vīrusu saslimšanas gadījumi. Cīņa pret klimata pārmaiņām uh, ir uh, viena no sastāvdaļām cenšoties nodrošināt vispārēju veselības aprūpi. Mums ir jāapzinās, kāda ir realitāte un kāda loma ir jāuzņemas Eiropas Savienībai. Jūs to atgādinājāt, cienījumā kundze. Eiropas parlaments šobrīd ir izvirzījis kā vienu no prioritātēm šo zaļo vienošanos, jeb zaļo kursu starp citu. Mēs uh, atgādinām, ka veselības aprūpe ir daļa no pamatiesībām. Uh, Mums, domājot par šo zaļo kursu, ir jādomā arī par veselību, vispārējo veselību, jo vīdas veselība ir saistīta ar cilvēku veselību un uh, dzīvnieku veselība ir saistīta ar cilvēku veselību. Tāpēc mums ir jācenšas izglītot pilsoņus, lai neradītu jaunu nevienlīdzību veselības aprūpas jomā. Vide ir cieši saistīta ar veselību, un tāpēc mums vajadzētu izvērtēt eh, vidas politiku, izmantojot kā kritēriju eh, dzīves ilgumu, jo tas būs labākais un efektīvākais rādītājs, kas pierādīs to, cik šis zaļais kurs darbojas veiksmīgi. Paldies! Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā vārds desūters kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, cienījamā ministrs kundze. Es uh, apsveicu Andru Kaiškungu uzstāšanos augst līmeņa sanāksmē par vispārējo veselības aprūpi un sakot, ka Eiropas Savienība turpinās savus centienus, lai vispārējā veselības aprūpe kļūtu par realitāti ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet arī partnervalstīs. Es jau īpaši priecājos par to, ka viņš uzsvēra to, ka nepieciešams domāt par uh, veselību visās politikas jomās un vēlreiz apstiprināja, uh, Eiropas Savienības apņemšanos uh, gādāt par um, tiesību ievērošanu, bet tas viss ir jāpāvērš um, darbos, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvu veselības aprūpē visiem cilvēkiem. Tikai tādējādi mēs varam padarīt šo vispārējo veselības aprūpes uh, aprūpi par tik tiešām vispārēju. Vēlos runāt arī par seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām. Man satrauc tas, ka dažu valdību pārstāvi, tā skaitā arī dalībvalstu pārstāvi, liedz tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību, un tas redzams arī eh, šīs tikšanās dokumentos. Mums tomēr izdevās gala deklarācijā iekļaut punktus par HIV un seksuālo un reproduktīvo veselību. Eiropas Savienībai vajadzētu arī turpmāk būt vienotāji un aizsargāt bērnu un um, sieviešu tiesības gan Eiropas Savienībā, gan pasaules mērogā. Ir pilnīgi skaidrs, ka nebūs vispārējais veselības aprūps, ja nebūs uh, piekļuvas seksuālajai un reproduktīvai veselībai. Un es vēlos pateikties komisāram um, Mimikam un arī um, padomas pārstāvjiem par apņemšanos šajā jomā. Lielas paldies, kolēģi, un tagad ID grupas vārdā vārds Baldesāras kundzei. Nodrošināt visiem pilsoņiem veselības aprūpi nozīmē, ka mums ir, ir nepieciešams nodrošināt arī kvalitatīvu aprūpi, pienācīgu veselības aprūpi, neatkarīgi no tā, kurš šie cilvēki dzīvo bet puse pasaules iedzīvotāju nevar saņemt pamat veselības aprūpi. Vairāk nekā 100 miljoni dzīvo ārkārtējā nabadzībā. Un galvenie ekonomiskie resursi neļauj mums īstenot profilaktiskus pasākumus, tāpēc mums vajadzētu nodrošināt papildus līdzekļus nacionālajās sistēmās, lai mm, novērstu kaitīgu slimību izplatīšanos, tāpēc mums ir īpaši uzmanība jāpievērš pētniecībai un profilaksē, jo īpaši nabadzīgās valstīs, lai nodrošinātu cilvēku cienīgu dzīvi visiem. Es pārstāvu Itāliju, kas novērtē Pasaules veselības organizācijas centienus šajā jomā, un es uzskatu, ka Tomēr Itālijas veselības aprūpas sistēmu varētu uzlabot. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Ferēras kungam goja grupas vārdā. Paldies priekšstādātājiem! Pusēji pasaules iedzīvotāji nav piekļuvis pienācīgai veselības aprūpei. ANO atzīst, ka mēs varam panākt šādu vispārēju veselības aprūpu tikai pēc 11 gadiem, bet ja mēs turpināsim tāpat kā līdz šim, tad tas nenotiks. Vispārēja veselības aprūpa nozīmē, ka ikvienam ir piekļuva nepieciešamiem veselības pakalpojumiem un tā skaitā arī profilaktiskiem pasākumiem. Tās ir cilvēku pamattiesības, tiesības uz veselību, un ja mēs vēlamies to tik tiešām praksē panākt, tad mums ir jāmaina sistēma. Šobrīd mēs privatizējam veselības pakalpojumus vairākās valstīs, un tā vietā mums vajadzētu uh, paraudzīties uz to, kas notiek Eiropas Savienībā. Veselības aprūpe nevar būt bizness, un mums ir jācenšas uh, uzlabot sadarbību šajā jomā. Mums priekšā vēl ļoti daudz darba un ļoti žēl, ka lielās politiskās grupas šajā parlamentā nebija gatavs pieņemt rezolūciju par eh, šo jautājumu. Paldies! Paldies kolēģiem! Un tagad vārds Prānsens kundzēs pusotru minūti. Liels paldies priekšājātāji, cienījamie kolēģi! Ļoti labi, ka šodien notiek debats par vispārējo veselības aprūpi, jo pasaules mērogā ir tik daudz cilvēku, kuriem joprojām nav piekļuvis veselības pakāpojumiem. Arī Eiropas Savienībā ļoti daudziem trūkst eh, finansiālu līdzekļu, lai piekļūtu veselības aprūpei. ANO Politikā uh, gluži pamatot tiek runāts par attīstības mērķiem un vēlos dažiem no tiem pievērsties īpaši. Vispirms jau vīda. Mēs nevaram runāt par veselību, ja nerunājam par vidi un, proti, aizsardzību pret kaitīgām vielām. Tas nozīmē arī veselību darba vietā. Un ļoti daudz strādājošie nav aizsargāti pret toksiskām vielām. Tāpat arī milzīgās atšķirības uh, Nabadzīgie ir slimi un slimība padara nabadzīgu, un tas ir absolūti nepie, ne, nepieņemami. Eiropas Savienībā un pasaules mērogā mums ir jāinvestē vairāk vakcinācijai. Un mums ir jāinvestē arī uh, eh, psihiskās eh, veselības uh, aprūpē. Mums ir jācenšas divkāršot savus centienus, un kas attiecas uz seksuālo un reproduktīvo veselību, ļoti daudz jau uh, par to tika teikt. Šovakar es piekrītu kolēģu teiktajiem. Vispārējā veselības aprūpa līdz 2030. gadam, ja mēs to tik tiešām vēlamies panākt, tad mums ir jāparedz arī nepieciešamie budžeta līdzekļi. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds sērdešs kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pamata veselības aprūpe ir pamata pamats, lai mēs sasniegtu vispārēju veselības aprūpi un lai sasniegtu savus mērķus attīstības jomā līdz 2030. gadam jāvirzās uz priekšu raitāk. Ja mēs paraugamies, eh, kāda ir cilvēka eh, resursi eh, veselības aprūpē, tad lielākā daļa ir pieejama pilsētu reģionos, bet Madeirā un citos attālākajos reģionos trūkst personāla. Tāpēc arī daļai iedzīvotāji nav ģimenes ārsta un uh, neviens it kā nav atbildīgs par cilvēku veselību. Eiropas Savienībā ir nepieciešams mehānisms, kas ļauj sniegt atbalstu dalībvalstīm, lai tās uh, varētu investēt veselībā un uzlabot veselības aprūpi. Mums ir jācenšas nodrošināt, lai veselības jomā strādājošie paliktu arī šajos attāloš, attālākajos reģionos, jo Mums ir jāsaprot, ka veselība ir politiska izvēle, un ja mēs neinvestējam veselībā, mēs patiesībā neinvestējam paši savā sabiedrībā. Paldies! Paldies tagad! Kolēģis vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu Sokolkungs, vai jūs atbildēsiet uz to? Prēgu un revole Sokol. Sokolkungs vārds jums, lai uzdot jautājumu. Hvala, hvala lijepa. Paldies! Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Es eh, esmu ļoti priecīga. Mani priecēja tas, ka jūs pieminējāt vienu no problēmām, kas vēl nav eh, apkarota, proti veselības pieejamība Eiropas Savienībā. Ko tad Eiropas Savienība politiskā līmenī varētu darīt, eh, piemēram, izmantot kohēzijas eh, instrumentu un citus, vai tas ir adekvāti izmantot eh, šos finansējumu, lai risinātu problēmas Madērā un arī Austrumē Eiropā. Mums ir līdzīgas problēmas. La declaración de la ONU es un gran... Tas ir milzu solis uz priekšu. Mm, tur Ernest Zut sāka kolēģi. Atvainojiet, bet Sērdašas kundzei ir jāatbild uz eh, zilās kartītes jautājumu. Nu, man ir, eh, man likās, ka man tagad ir jārunā. Onorevoli, mi scusi, ma lei deve parlare dopo e in conclusione. Nē, nē, jūs runāsiet pēc tam, pēc tam, kad būs pabeigta zilās karteņas procedūra. Pēc tam, pēc tam jūs runāsiet. Tā tad jūs esat, protams, runātāja sarakstā. Lūdzu. Jā, paldies, paldies, kolēģi, par jūsu jautājumu. Ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis eh, saņemtu nepieciešamo atbalstu no Eiropas Savienības, lai eh, cīnītos pret eh, tiem pudeles kakliem, kas vēl ir veselības aprūpē. Un, eh, protams, veselības aprūpē ir problēmas, bet eh, es domāju, ka visiem iedzīvotājiem ir jāsaņem pieeja adekvātai veselības aprūpei. Dzīvojot attālos eh, reģionos, kur veselības aprūpe nav tik ļoti pieejama kā citur, tad mums ir šī atšķirība starp pilsētām un lauku teritorijām jāsamazina. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad dod vārdu Čekungam. Lūdzu, Viena minūte. Paldies! Veselība ir viena no pamattiesībām, bet kā nodrošināt to, lai cilvēkiem tiešām būtu pieejama šī pamattiesība? Mēs eh, zinām, ka Eiropas Savienības dalību valstīs situācija ir ļoti atšķirīga. Es pati esmu eh, daktere un eh, zinu, ka uh, adekvātas veselības aprūpes pieejamība arī manā valstī, Ungārijā, ir nevis pašsaprotama lieta, bet gan elites privilēģija. Cilvēka kapitāls ir pamats jebkurai labi funkcionējošai veselības aprūpas sistēmai, un mums ir jādara viss, kas mūsu er, spēkos, lai ārsti un medmās tiktu adekvāti atalgoti. Uh, Augstas kvalitātes veselības aprūpē ir jābūt dalību valstu prioritātei. Protams, ka mums ir jācīnās par to, lai Eiropas Savienības kohēzijas politika arī mēģinātu samazināt plaisas veselības aprūpē starp dažādiem reģioniem un dalību valstīm, jo ikvienam ir jābūt pieejamai veselības aprūpē. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs. Un tagad dodu vārdu eh, Konečna kungam vienu minūtu lūdzu. Konečnas kundzei. Eh, paldies, eh, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi. Vairāk no jums jau atminēsies, ka 17. gadā es piedalījos kampaņā līdz 30. gadam izveidot, eh, tātad toreiz 17. gadā mēs runājām par ceļa karti, kas ļaut līdz 30. gadam nodrošināt ļoti labu veselības aprūpi ikvienam Eiropas Savienībā. Šobrīd joprojām notiek cīņa, tāpat varētu teikt, lai iedzīvotājiem būtu pieejama veselības aprūpe, kvalitatīva ne visiem ir pieejama medicīniskā aparatūra, kas ļauj uh, diagnosticēt, un šobrīd pacienti tiešām ir diskriminēti, salīdzinot ar varbūt labākajām dalību valstīm. Eiropas Savienībā ir kaut kas jādara. Protams, e, ir jau mums ļoti daudz, kas sasniegts veselības aprūpē Eiropas Savienībā, un tomēr daudz, kas vēl ir jādara. Mēs e, vienmēr esam iestājušies Eiropas Savienībā par pacientu tiesībām, tad darīsim to arī turpmāk. Paldies! Un tagad e, dod vārdu Sokolkungam pusotru minūti lūdzu. Paldies, e, prieksēdētāja kungs! o tome da je pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo međutim činjenica je da se to univerzalno ljudsko pravo još uvijek u velikim dijelovima svijeta ne može realizirati. međutim ono što bih svakako istaknuo a to je rečeno i u nekim od prijašnjih rasprava da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar same europske unije i doista možemo vidjeti razlike između pojedinih dijelova. ir e, ļoti lielas atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Ir, e, protams, e, būtiska atšķirība starp eh, Rietuma Eiropas pilsētas veselības aprūpi un lauku teritorijām Austrum Eiropā, tikai kā piemēru. Diemžēl Eiropas Savienība pati to varbūt neapzinoties ir izveidojuši šādu situāciju, nodro, īstenojot veselā virkni vairākus gadus pēc kārtas taupības politiku. Par laimi šobrīd šī politika ir nomainījusies, un Eiropas Savienība šobrīd veselības aprūpu uzskata par vienu no savām prioritātēm. Es uh, uzskatu, ka mums visiem ir jādod savu artavu, lai šīs problēmas pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Eiropas Savienībai tev ir vesela virkne rīku, piemēram, kohēzijas politika. Kohēzijas politika balstās uz solidaritātes principa Tas nozīmē, ka ir jāpalīdz tām teritorijām, kuras varbūt nav tik ļoti attīstītas, ja tā varētu teikt, jāpalīdz tām sasniegt to reģionu līmenis, kuros situācija ir gandrīz ideāla. Tātad Eiropas Savienība ir izvirzījusi veselības aprūpu par vienu no savām eh, prioritātēm. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad dodu vārdu šo daru kungam vienu minūti lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es eh, saprotu, ka veselības aprūpe ir ārkārtīgi svarīga. Es esmu strādājis eh, kā neatliekamās eh, nu, terapijas nodaļas ārsts, un es zinu, ko nozīmē veselības aprūpes pieejamība. Jā, bet veselības aprūpe kā pamattiesības, tas ir jauns rakurs, kas ir saistīts kā ar izglītības, tā arī ekonomiskiem jautājumiem. Uh, Es domāju, ka visiem būtu jāzina, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids, ko nozīmē veselīga vide. Ir jau skaidrs, ka veselīg, veselīgam dzīvesveidam bieži vien sprunguļus riteņos eh, met ekonomiski apsvērumi. Bet eh, mums, kā Eiropiešiem, mēs esam izveidojuši vairākas veselības aprūpas programmas. Piemēram, sievietēm eh, ļoti agrīnā eh, etapā diagnosticēt vēzi. Šādas programmas mums ir, un tas ir ļoti labi. Paldies! Domnul Čodāru, grazie mille, adesso la parola. Paldies! Tagad Majorino kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Apvienotās nācijas pieņems politisku deklarāciju par vispārējo veselības aprūpi. Tā tika pieņemta un tādējādi tika veikta apņemšanās šajā saistībā. Veselība visiem ir tiesībām, kam jābūt pašsaprotamam. Tomēr mēs zinām, ka tas tā nevienmēr notiek. Uh, Vispārējā veselības aprūpe nozīmētu to, ka visiem ir eh, piekļuve pamata eh, veselības aprūpei. Tāpat ir pieejamas zāles un vakcīnas, eh, tāpat medmāsas, sociālie darbinieki ir pieejami. Neviens netiek aizmirsts. Tas nozīmē to, ka patiešām ir jāmaina ievirze noteiktos gadījumos un jāinvestē lielā mērā mm, šajos jautājumos, jo tas nav izmaksas, bet investīcijas. Un tas ir vienkārši jautājums, kas mums ir vēlreiz jāpliecina ar savām izvēlēm, lai nodrošinātu fizisko un garīgo vīriešu un sieviešu veselību. Paldies, Majorino kungs, jums ir Sokolā kunga zilā skartītas jautājums. Jā, jautājums pieņemts. Paldies, Kolēģi, jūs pieminējāt vairākas lietas, kas būtu jāveic, lai atrisinātu problēmu. Es vēlētos noskaidrot šādu lietu. Dalību valstis Eiropas Savienībā ir atbildīgs par primāro veselības aprūpi. Bet Eiropas Savienībā ir arvien lielāka nozīme. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt vēl lielāku lomu veselības aprūpē, būtu jāpiešķir uh, līdzekļi, lai ietekmētu veselības politiku dalību valstīs. Vai Eiropas Savienība var uh, sniegt savu ieguldījumu šajā ziņā? Maģurīno kunga atbilde. Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka jā, Eiropas Savienībai ir jāinvestē resursi, ir uh, jābūt uh, konsekvencei savā darbā. Sociālais pīlārs jau paredz svarīgus principus un izvēles. Nevajadzētu būt tā, ka mēs ievērojam taupību savā rīcībā. Nu, tam ir jānosaka Mūsu rīcība Eiropas Savienībai ir jācīnās ar lielu apņēmību, lai sasniegtu mērķus. Paldies Gonzales Kasāres kungam. Vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. ANO eh, deklarācija ir liels solis uz priekšu. 86. gadā eh, sociālistu katalānis izveidoja veselības sistēmu, kas kalpoja par pamatu mūsu sistēmai. 20 gadus vēlāk ETP valdība šo sistēmu mainīja un grozīja vienu no pamatprincipiem, un tādējādi simtiem tūkstošu cilvēku netiek nodrošināta šī aprūpe, ir epidemioloģiskie riski. Arī jaunieši ir emigrējuši tam dēļ. 2018. gadā sociālistu valdība Pedro Sarčesa vadībā atkal ieviesa vispārējo veselības aprūpi. Es vēlējos ar to parādīt to, ka nepietiek ar deklarācijām, ir jāsako rūpīgi tam, kas notiek. Un, mm, ka be, jāraugās, lai nebūtu uh, samazinājumu, jo te nav runa par uh, etnisko piedarību, dzimumu vai mm, robežām. Uh, investīcijas var sniegt ar vien lielāku atdevi. Tas ir tas, uz ko mēs varam gaidīt, un tas vienmēr ir jāaizstāv. Paldies, Gonzales Kāres kungs. Jums ir zilās kartīts jautājums no Montserrat kundzes. Vai pieņemat jautājumu? Jā. Spānija nekad nav pārtraukusi nodrošināt vispārēju veselības aprūpi bez maksas visiem spāņiem. Jūs melojāt. Atbildes vēlētos atbildēt, Monserat kundzei. Eh, kas bija mm, ministrei, ka bija dekrēts, lai atsaukt šo sistēmu. Es saku eh, taisnību, jo ministre mēģināja diskriminēt eh, tos, kas nebija spāņi vai spāņu jauniešus, kas vairāk kā uz trim mēnešiem pameta Spāniju un viņi palika bez tiesībām uz veselības mm, aprūpi, tāpat kā daži jaunieši, kas vēlējās arī uh, dot eh, dzīvību citiem, un beigās viņi to nevarēja darīt, un jūs arī esat pie tā atbildīgi, un tāpēc eh, šobrīd eh, Madridē pašvaldība arī ir centieni darīt to pašu veselības jomā, jo tagad šī atbildība gūstas uz reģionu pleciem. Paldies! Paldies! Ar to noslēdzam uzstāšanās, un tagad ir brīvā mikrofona procedūra saņemts viens pieteikums no Vordas kundzes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Esmu lēpna, ka esmu no politiskās partijas, kas izveidoja uh, veselības aprūpes dienestu. Uh, Laboristu partija padarīja par vispārējām tiesībām ikvienam no sākuma līdz beigām uh, tiesības uh, uz veselības aprūpi. Mēs to paveicām uzreiz pēc otrā pasaules uh, kāra, kad vēl bija notei, noteiktas porcijas un šī sistēma. Un tādējādi bija arī bezmaksas veselības aprūpe. Un šī veselības aprūpe un cilvēki tiek izvirzīti priekšplānā. Tā ir pamat cilvēktiesība. Diemžēl ne visiem ir šāds pamatdrošības tīkls, bet esmu lepna par to, ka Eiropas Savienība ir ap, ap, atbalstījusi 57 miljonus sieviešu kontracepcijas jomā, arī palīdzējusi bērnu imunitāti nodrošināt un arī HIV palīdzējusi ārstēt, tāpat arī malārijas profilaksi nodrošinājusi. Mums ir jāvirzās pretī 23. gada programmai vispārēja veselības aprūpe visiem un jāapņemās neatstāt novārtā nevienu. Lielas paldies! Nav citu prasību izteikties un līdz ar to varam noslēgt debates, bet vēl pirms tam došu vārdu Mimikas kungam atbildēju. Paldies priekšsēdētājiem! Ministres kundze, godātie deputāti, liels paldies par dzīvīgo un liederīgo diskusiju. Es ticu, ka ļoti skaidri izkristalizējās tas, ka mēs visi vēlamies vispārēju pieeju, vienlīdzību, piekļuvēja veselības aprūpei, kas saistās ar šo mērķi, un visas veselības sistēmas Eiropā uz to balstās. ANO deklarācijas pieņemšana ir svarīgs sasniegums, jo tādējādi tiek veicināts Eiropas Savienības pamatvērtības. Bet mums ir jāparūpējas par to, lai svarīgās apņemšanās, ko veic ANO dalību valstis, tagad kļūs par konkrētu rīcību visā pasaulē. Un tamdēļ mēs atzinīgi vērtējam to, ka deklarācijā ir formāls pārskatīšanas mehānisms paredzēts, kas ļauj novērtēt paveikto 2000. 2020. un 2022. gadā. Rezultātiem vajadzētu kalpot par pamatu tam, lai pieņemtu mūsu pieeju un pūliņus pirms eh, citas eh, augsta līmeņa sanāksmes 23. gadā, lai veiktu visaptvarošu pārskatīšanu par eh, apņemšanos īstenošanu. Eiropas Savienība turpinās atbil, atbalstīt visas valstis, kas vēlas uh, progresēt attiecībā uz vispārējo veselības aprūpu, pateicoties ārējai darbībai, to starp ārējo daļu attiecīgajām Eiropas Savienības politikām un mūsu starptautiskai sadarbībai valstu reģionālā un globālā līmenī. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad vārds Tupurainens kundzei padomes vārdā, lai noslēgtu šo garo debašu maratonu, kur bija nepieciešama izturība. Lielas paldies, godātie deputāti, dāmas un kungi! Noslēgumā es vēlētos pateikties par liederīgajām debatēm un apliecināt jums, ka Somijas prezidentūra netaupīs pūliņus, lai turpinātu veicināt vispārēju piekļuvu veselības aprūpei visiem cilvēkiem, jo īpaši visa neaizsargātākajām personām Eh, grupām, kur un kad tas nepieciešams. Tas arī saskana ar eh, lab, eh, labklājības ekonomiku, ko apstiprinājusi mūsu prezidentūra. Vispārējā veselības aprūpe ir ilgspējīgs investīcijas gadījums. Īpaši uzmanību jāpievērš sieviešu un meiteņu vajadzībām, tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības Eiropas Savienība un dalība valstis kā galvenās atbalstītājs multilaterālismam, ANO un arī kopā ar Eiropas parlamentu. Mēs veicinām un aizsargājam šīs tiesības saistībā ar konferenci par iedzīvotāju un attīstību un arī Pekins platformu. Liels paldies vēlreiz, paldies par uzmanību. Un tagad ir laiks teikt visu labu ar labu nakti un visu labu! Es varu jums tikai piekrist. Liels paldies, ministras kundze. Debates ir slēgtas. Rītdien atsāksies darbs 24. oktobrī no 9 līdz 12. un darba kārtība tiks publicēta Eiropas parlamenta mājaslapā. Sanāksmes slēdzu.